pārējais noteikumiem attiecībā uz 2009. līdz 2014. gadu ir eh, sākot ar um, eh, 1. decembri parlamentā ir 17 papildu deputātu vietu un 18. deputāts no Nīderlandes drīz pievienosies parlamentam. Nolasīšu uh, 17 jauno deputātu vārdus. Un, kad es būšu izlasījis šos, nolasījis šos vārdus, tad palūkšu jaunos deputātus lūdzu piecelties, lai mēs varētu viņus sveikt mūsu vidū. Francijas jaunais, eh, jaunie deputāti, jaunie deputāti Eiropas parlamentā piecelieties no Bulgārijas. Svet, Svetoslavs Kristos Malinos, Spānija, Vincent Miguel Garces Ramon. Spain, Vin no Spānijas Vincent Miguel Garces Ramon, Dolores Garcia Hierro Caraballo, Eva Ortiz Vilela, Salvador Sedoji Alabart. Četri deputāti no Spānijas, no Francijas, divi deputāti - Yves Košē Jean... un Jean Roata. No Itālijas - Gino Trematerra. Latvia. No Latvijas Kārlis Šadurskis. Malta. No Maltas Josefs Kušjēri. No Austrijas Evald Stadler, Jožef Weidenholzer. Sports. No Polijas Arkādijus Tomašs Bratkovski. Slo Slovenia. no Slovenijas Zofija Mazeja Kukovič, no Zviedrijas Amelija Andersdotter And Je un Jens Nilsson. From, from the United... No apvienotās karalistes Antea McIntyre. Thank you very much. Lielas paldies, kolēģi!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 Uh, noteikumu pantu pieprasījumu pēc uh,